Hi, good uh, morning, everybody. Welcome to our... Labrīt visiem! Sirsnīgi sveicu jūs visus pēc mūsu mm, pēdējām sanāksmēm. Šī varētu būt pēdējā, bet nē, tomēr pēdējā būs rīt. Tātad eh, sirsnīgi jūs sveicu mūsu šīs dienas eh, sanāksmē, un pirms eh, sanāksmes sākuma es vēlētos pajautāt Eh, vai jūs nevēlētos uzklausīt tūkus, kuriem ir kāda ziņa mums? Tūku kabīnes paziņojums. Šodien ir tūku protestu 37. diena. Protestējam pret parlamenta administrācijas vienpusējo soli ne ieviešot neizsvērtus un netaisnīgus darba apstākļus tulkiem. Tādēļ mums jāpaziņo, ka šajā sēdē beigsim darbu precīzi iepriekš neteiktajā sēdes beigu laikā. Paldies par sapratni! Vai visi ir saņēmuši darba kārtības projektu? Ja nav nekādu iebildumu, tad uzskatīsim, ka šis darba kārtības projekts ir pieņemts. Kā jūs zināt, šo uh, sanāksmī mēs pārēdām tiešsaistē, tāpat arī mums ir uh, izsotas um, IMCO komitejas jaunās vēstis, un es domāju, ka mēs varam arī apstiprināt uh, jūnija sanāksmes protokolus, protams, ja netiks izteikti nekādi iebildumi tad tas nozīmē, ka es varu sirsnīgi sveikt mūsu vidū Austrijas prezidentūras pārstāvjus. Mūsu vidū ir Šrambēks kundze. Es runāju nīderlandiski. Viņa ir Austrijas ekonomikas federālā ministre. Viņa uzrunās mūsu komiteju, lai prezentētu padomas prezidentūras programmu. Tātad Šrambēks kundze, dodu jums vārdu ar vislielāko prieku. Paldies! Paldies! Sirsnīgs paldies, eh, priekšsēdes kundze, godājamie deputāti, izmantošu iespēju atbalstīt mūsu komandu, Austrijas komandu, kas arī vakar jau šeit bija ieradusies. Paldies jums par atbalstu. Priecājos būt pie jums šodien Priecājos, ka varēsim diskutēt, varēšu atbildēt jautājumus, uzklausīt jūs ierosinājumus, idejas. Arī vakardienas saruna es izjūtu kā ļoti konstruktīvu un tā kā esmu tagad atbildība, atbildīga par padomus prezidentūru, e, tad e, priekš manis ir ļoti svarīgi e, virzīt kopā ar jums labā sadarbībā mūsu darbu veiksmīgi uz priekšu. Kādēļ tas ir tik svarīgi? Jo mums ir mērķis Eiropu kā tautsaimniecības, eh, kā, kā ekonomikas eh, um, tādu spēcīgu vietu eh, stiprināt un stiprināt mūsu uzņēmumus, jo uzņēmumi ir tieši tie, kas rada jaunas darba vietas Eiropas iedzīvotājiem Bet, lai tas varētu notikt, eh, ir jāstiprina juridiskais ietvars, juridiskais pamats, kas radītu labvēlīgus apstākļus uzņēmējdarbībai. Kas ir svarīgs punkts mūsu padomas prezidentūras laikā? Rūpniecības politika un tās sasaiste ar digitalizāciju. Tās abas ir svarīgas tēmas, rūpniecības politiku un digitalizāciju, tādēļ mans uh, moto arī ir no nu, jauna pārdomāt Austrijas politiku, rethinking the Austrian policy, tātad īpaši digitalizācijas, uh, mākslīgā intelekta un robotikas jomā. Kādēļ tas ir tik svarīgi? Jo mēs gribam radīt tādu ekonomisko vidu, kurā novatoriski biznesa modeļi var gūt panākumus. Īpaši vadošiem uzņēmiem, globāliem līderiem, kā arī jaunu uzņēmumiem. Lai tas varētu notikt, mums ir jārada tāds normatīvais ietvers, kas uh, atbilstu digitalās transformācijas laikmeta prasībām, uh, kā arī jau raugas uz nākotni un nākotnes prasībām. ES um, regulējumam ir jābūt ar pievienoto vērtību. Tieši tādēļ Austrijas padomes prezidentūra šo jautājumu ir iekļāvusi savā darba kārtībā. Mēs gribam labāku likumdošanu, gudrāku likumdošanu. Jūs arī esat uh, ar šo jautājumu jau daudz strādājuši, mēs šo darbu vēlamies turpināt. Šajā kontekstā mums arī svarīga ir subsidiaritāte, proti radīt ietvaru, r, er, r, e, lai jautājumi tiktu risināti tur, kur tos var vislabāk risināt, r, e, un tas viss nākt par labu jaunu uzņēmumiem, kā arī nozare vadošiem uzņēmumiem. Ir jābūt tiesiskai noteiktībai, kas veicina inovācijas, novatorismu, e, attiecībā uz pētniecību, attīstību, digitalizāciju. Tas viss, lai veicinātu uzņēmējdarbību. Iniciatīvas, inovāciju un e, prasmju attīstīšanai, veicināšanai vēlamies turpināt Tālāk svarīgs jautājums ir digitālais vienotais tirgus, ko gribam virzīt uz priekšu. Tas mums šķiet ļoti svarīgi. Attiecīgus pasākumus sadarbībā ar jums un komisiju eh, esam paredzējuši, lai digitālā vienotā tirgus stratēģiju virzītu uz priekšu. Es šeit minēšu divus dokumentu paketus - Platform to Business and Public Sector Information. Uh, tātad platforma biznesam un e, publiskās sektora informācija. Tas ir manās darbkārtības augšglābi šie jautājumi. Mēs gribam radīt vienotus spēles, e, vienādus spēles noteikumus e, ar attiecīgu tiesisko regulējumu tā tad, eh, kas radīt tādu tiesisku regulējumu, kas eh, atbilstu gan uzņēmē darbības interesēm, gan ir vidas aizsardzībai un patērētāja tiesība aizsardzībai. Es domāju, ka mums būs ļoti atklāta un bagātinoša viedokļa apmaiņa. Es ticu, ka mēs savas padomus prezidentūras sešu mēnešu laikā varēsim mm, likumdošanas pakets būtiski virzīt uz priekšu. Mēs gribam gūt reāls panākums, izmantot šos sešus mēnešus maksimāli. Uh, es domāju, ka mums būs labs dialogs, un es būšu jau iepriekš uh, vēlos jums izteikt pateicību par jūsu atbalstu. Paldies! Paldies! Tagad došu vārdu vispirms politisko grupu koordinatoriem. Nikola Dantī, vai Karasa kungs jūs švāba kungu aizstājat? Viņš pats ieradīsies. Nu, tad vispirms eh, Nikola Dantī no FND, SND grupas. Paldies priekšsēdi. Es gribu pateikties ministrei par viesošanos mūsu komisijā. Mēs liekam liels cerības uz Austrijas prezidentūru. Jūs pārņemat stafeti eh, mazāk kā gadu pirms Eiropas parlamenta vēlēšanām. Un tieši šajā laikā mēs gribam pabeigt vairākas svarīgas likumdošanas paketes eh, mūsu komitejā un parlamentā. Es eh, raugos ar lielām cerībām uz Austrijas prezidentūru, uz jums, uz jūsu darbiniekiem Vēl jums eh, veiksmīgi, eh, līdz veiksmīgam eh, gala rezultātam novest vairākas iniciatīvas, kas šeit komitejā, ar ko esam jau sākuši darbu. Es gribu pieminēt atsevišķas iniciatīvas, lai arī iezīmētu mūsu politiskās grupas prioritātes. Pirmkārt, preču pakete. Un šeit ir divas regulas, kas ir ļoti nozīmīgas. Pirmkārt, tirgus uzraudzības regula kas uzņēmumus darīs konkurēt spējīgākus arī interneta vidē. Mēs tiecamies uz lielāku efektivitātu un juridisko noteiktību. Otrakārt, savstarpējā preču eh, certifikācijas atzīšana, tā ir svarīga pakete Eh, ar kuru arī mēs esam sākuši šeit komitejā strādāt. Vēlos, lai šie darbi virzītos uz priekšu ātri, tāpat kā mēs arī te parlamentā vēlamies strādāt raiti un vēl jūsu eh, prezidentūras laikā panākt vienošanos vispārējā līmenī starp parlamentu un padomi. Pieminēšu vēl dažus tēmas, kas mums šķiet īpaši svarīgas. Pirmkārt, platformas. Mēs politiskajā grupā esam vadošie, kas strādā ar šo jautājumu Kristela Schaldemoze no mūsu politiskās grupas tās ir biznes to biznes platformas, un tad kiberdrošība ar kuru strādājam visvairāk ITRE komitejā, bet arī mūsu komitejā. Te ir runa par kiberdrošības standārtu savstarpējo atzīšanu. Un visbeidzot, ministrs kundze. Es vēlētos, ka Austrijas prezidentūra pieliktu pūles, lai pārvarētu grūtības e, padomē attiecībā uz eh, to, ka invalīdiem ir jā, eh, jārada vieglāk pieeja. Eh, ir daudziem pakalpojumiem un vietām. Man šķiet nepieņemam, ka ir bloķējuši mazākums padomē, kas neļauj panākt vienošanos, kas palīdzētu kas nāk pa labu šiem sabiedrības vājākiem locekļiem, ir nepieciešams juridiskais eh, ietvars, juridiskais pamats, jo eh, kāpēc šis jautājums nevar virzīties uz priekšu. Un tad, eh, ministrs kundze, mēs esam vienotā tirgus komiteja, vienotā tirgus pamatā ir <clears throat> brīvā pārvietošanās. Tas ir pamats visam. Es kā itālietis esmu ļoti nobežījies varētu notikt tā, ka mūsu diskusijas par migrāciju arī novest pie, pie uh, robežu barjeru atjaunošanas, kas tad uh, traucētu arī preču uh, brīvajai tirdzniecībai pār robežām. Es to saku kā itālietis, mums ir Brenners un es domāju, ka mums visiem būtu jābūt ieinteresētiem E, brīvajā tirdzniecībā, brīvajā preču plūsmā. Šo principu nedrīkstam aizmirst, citādāk e, kāda var būt Eiropas nākotne. Paldies! Un tagad došu vārdu Andrēsam Švābam. Paldies! Priekšsēdz kundze, un es atvainojos, ka Trumpa kunga ierašanās Briselē arī mūsu ierašanās parlamentā padara daudz sarežģītāk nekā parasti. Bet es gribu arī uh, pievienoties kolēģi Dantī teiktajam ministres kundzei. Man pat nav, eh, man pat nav, eh, man pat ir grūti saskatīt liels atšķirības saturiskā ziņā. Šajā komitejā ir bijis vienmēr tā, ka mēs konstruktīvi strādājam ar konkrētiem risinājumiem, politiskās grupas sadarbojas visā veiksmīgi, un tā tas ir vienmēr bijis, ir bij, izdevies arī panākt labus risinājumus. Man personīgi ir arī pozitīva pieredze tiešām ar sadarbību Eiropas Savienībā, kas attiecas uz vienoto tirgu. Mēs jau esam tikušies runājot par rūpniecības politiku pirms jūsu prezidentūras, un pat labam mēs saskarāmies ar lielām grūtībām. Populisti no vienas puses saka, ka Eiropa nedarbojas, un ta, šis ceļš vispār ir. Uh, kļūdains, bet mēs sakām, ka Eiropa ir vislabākais risinājums, kuru mēs šajā kontinentā jebkād esam spējuši rast, bet, diemžēl, diemžēl, un to es saku tik skaidri šorīt, ka e, īpaši vien, attiecībā uz vienoto tiru, ka mēs, diemžēl, nespējam, varbūt negribam, nec padomē, nec citās ES institūcijās pilnā mērā e, vienotā tirgus loģiku piemērot. Bet tikai, ja to darām, tad vienotais tirgus savu spēku potenciālu spējas uh, e, likt lietā. Uh, ja vienotais tirgus nedarbosies, tad populisti gūs panākumus. Mums tas nopietni jāpārdomā un jāuzdod sev jautājums, vai vienotais tirgus var darboties, ja mēs tikai 80%, pa 80% viņu darbina. E, e, vai tad populisti drīzāk gūs panākumus? Es domāju, ka ar 80% mēs rezultāts nepanāksim un pilsoņi nesapratīs, kāds ir viņa iegums. Un tā kolēģis Dantī pamatot pieskārās arī citam jautājumam, kas ir ļoti skumjš jautājums, kad es 2005. gadā ienācu Eiropas parlamentā un es labprāt to stāstīju, jo es jau tagad esmu e, šeit ilgāk nekā darbinieks dzīvnieki, viņi pat arī daļai tur aizmirsuši. Eiropas komisija iesniedz priekšlikumu par uh, muitas uh, likumdošanas modernizāciju. Uh, tur ir runa par nodevām, dalībvalstu nodevām un vienoto tirgu. Kolēģi Gepārde arī vēl atcerēsies, 2011. gadā tad dalībvalsts tomēr nevēlējās virzīt šo likumu, šo muitas kodu uz priekšu, pēc tam to nosauc par modernizēto muitas kodeksu, pēc tam par Savienības muitas kodeksu, atkal tas pats rezultāts. Un tagad jūsu prezentūras laikā atkal e, tiek piedāvāts atlikt e, šo muitas likumdošanas paketu. Tas nozīmē, ka e, es te 15 gadus esmu bez e, jēgas sēdējis attiecībā uz muitas likumdošanu, to es nespēju paskaidrot nec jums, nec pilsoņiem. Tā es gribētu jūs lūgt, e, ministrs kundze, jūsu prezentūras laikā. E, pārcentieties. Šī tēma ir neinteresanta, nepopulāra plašākai sabiedrībai, bet pacentīsimies, tomēr, nu, beidzot, spērt šo nākamo soli. Pēc 15 gadiem es būtu ļoti priecīgs, ja tas varētu notikt, un ja es jums varēšu palīdzēt, ne tikai es, bet eh, visa ETP grupa, bet arī citas, es domāju, mēs to labprāt darīsim, priecājos par jūsu ierašanos šodien. Paldies, un tagad Aldis vārdā eh, eh, mūsu pārstāve Paldies eh, priekšsēdes kundze, ministres kundze, laipni lūgta mūsu komitejā un paldies par jūsu ievadrunu. Es pilnīgi piekrītu īpaši jūsu komentāriem par labāku uh, likumdošanu Eiropas Savienībā. Un tomēr es gribētu arī pasvītrot, ka pat laban jūsu darba kārtībā būs vairāk nekā 300 atvērti, atvērtu dokumentu pakešu, ar kurām strādāt un eh, tās, ar kurām šī komiteja strādā, mums šķiet vissvarīgākās, bet esošajos apstākļos Eiropas Savienībā tas ir acīm redzami, jo, eh, ja kaut kas ir likts uz spēles, tad tā ir Eiropas Savienības nākotne. Es esmu no Čehijas republikas, tā ir valsts, kas ir viena no eiroskeptiskākām pašreiz, bet ja cilvēki kaut ko novērtē Eiropas Savienībā, tad tas ir vienotais tirgus. Jūs esat prezidentūra, kas tiešām var izmainīt to, kā pilsoņi raugās uz Eiropas Savienību. Un tagad es vēlētos vērst mūsu uzmanību uz trim svarīgiem dokumentu do paketēm no manas politiskās grupas redzes loka. Viens ir preču pakete. Jūs arī jau pieminējāt, ka vienotais tirgus var darboties tikai tad, ja mēs kontrolējam, kas tajā ienāk no ārpuses, bet es gribētu uzsvērt kontrolēt, nevis bloķēt importus. Komisijas priešlikumi un arī daudzi mūsu komitejas uh, daudzi grozījumi priekšlikumi ir uz to vērsti. Eh, bet mums ir arī jāstrādā pie uh, certifikācijas, eh, savstarpējās atzīšanas vienotā tirgū, ka mēs garantējam, ka čehu prece ir tikpat laba kā austriešu vai vācu. Es gribētu dzirdēt no jūsu puses apņēmību šo, šīs dokumentu paketes virzīt uz priekšu un pabeigt darbu pie tām veiksmīgi iespējami drīzāk. Manā skatījumā eh, eh, tas ir ļoti svarīgs likumdošanas priekšlikums. Otrakārt, Eiropas pieejamības likums eh, vai akts, ko arī jau pieminēja mans kolēģis Nikolā Dante, Tī es gribu, es ceru, ka jūs strādāsiet arī ar šo dokumentu paketu un ka mēs jūs prezidentūras laikā varēsim panākt uh, eh, galvienošanos par to. Es arī labprāt dzirdētu jūsu viedokli, aktuālo viedokli par dalību valstu uh, viedokļiem uh, valsts iepirkumu jomā, kā visi zinām, valsts iepirkumi ir 20%, eh, sastāv 20% no Eiropas eh, IKP. Mēs laikam visi piekritīsim, ka mēs negribam izslēgt invalīdus no šie, šī lielā tirgus. Un tad eh, es gribētu arī pasvītrot, ka daudzas vienošanās par citām dokumentu paketēm, piemēram, telekomunikācija kodeks, attiecībā uz kuru es biju referente, bet arī citas dokumentu paketes bija balstīts uz Eh, sapratnes, ka eh, invalidiem tiks nodrošināta pieejamība tieši ar šo likumdošanas aktu. Eh, ja tas neizdosies to novest līdz veiksmīgam rezultātam jūsu prezidentūras laikā, tad arī varētu tas izgāzt citas dokumentu paketes, ar kurām esam nesen strādājuši. Un visbeidzot, uh, Eh, motorizēto transporta līdzekļu apdrošināšanas direktīvu, kur es esmu referente. Es ceru, ka jūs prezidentūras laikā mēs to pavirzīsim uz priekšu, pabeigt laikam neizdosies, eh, bet man interesētu, kā jūs paredzat eh, diskusijas padomē par šo jautājumu, kā jūs varat iedomāties, automašīnu apdrošināšana ir svarīgs jautājums mūsu pilsoņiem, īpaši pilsoņiem no mazām dalību valstīm, kuri bieži pārvietojas pāri robežām un strādā strādā arī ārzemēs. Tātad, kā mēs varētu uzlabot eh, eh, apdrošināšanas pieejamību un mazināt risks, kas ar to saistīt. Paldies, ministres kundze, un vēl jums panākums jūsu prezidentūras laikā. Paldies! Un tagad Karasa kungs lūdzu. Sirsnīgi sveicu jūs, ministres kundze, Eiropas parlamentā. Jūs jau redzējāt, ka priori, starp prioritātēm, kuru, kuras nosaka sev padoms prezidentūra, kuras mēs visi atbalstām, ir tādas, kuras mēs gribam pātrināt, piemēram, digitālo vienoto tirdu. Šis smagais darbs paliek ar ikdienas likumdošanas aktiem. Un lūgtu jūs tos, tās dokumentu paketes, kas ir uz galda, e, Austrijas prezidentūras laikā varētu tikt pabeigtas. E, ka mēs pieliktu pūliņus ar tirgus uzraudzību vai cits šīs dokumentu pabeid, paketes pabeigt. Jo tas, ko mēs pabeigsim Austrijas prezidentūras laikā, tas būs plusā e, Eiropas Savienības panākumu kontā tirgus uzraudzība ir viens šāds jautājums. Arī pārējās tēmas, par kurām jau runāja iepriekšējie runātāji, ir tādi. Otrakārt, kolēģis Švābs jau sacīja, e, viņš pieminēja muitas e, likumdošanu, tas skan ļoti tehniski, bet mēs zinām, ka šis jautājums ir politiski ļoti sensitīvs. Mēs ceram, ka Austrijas padomes prezidentūras laikā e, šis jautājums netiks vēl atlikts, kā daži to vēlas, un mēs varēsim uzsākt šo darbu. Tas nenozīmē, ka mēs šo darbu varēsim pabeigt šajā sasaukumā, bet ja šis jautājums atkal tiktu atlikts, tad tas var tikt atlikts līdz pastarai dienai. Un tad būtu jāsāk viss darbs atkal no nulles. Tā ir joma, ja redzam, ka šodien ASV prezidents eh, apciemo Briseli, viņš gan apciemo NATO, nevis Eiropas Savienību. Pēc dažām dienām viņš Helsinkos tiksies ar prezidentu Pūķinu. Tas liek mums domāt par to, ka ja mēs nekļūsim neatkarīgāki, ja nestiprināsim vienoto tirgu, ja nemazināsim šķēršļus, barjerus vienotajā tirgū, ja nebūsim flagmaņi digitalizācijas jomā, tad mūs samals starp citiem varas blokiem un savu eh, ekonomisko spēku nesaglabāsim. Tādēļ mans lūgums ir tāds. Visu, kas mazina barjeras vienotajā tirgu un radīs tajā izaugsmi un nodarbinātību. Visu, kas palīdz maziem un vidējiem uzņēmumiem, jo katrā dosē ir definīcijas problēma par to, kas tieši ir šie mazie video uzņēmumi, kas viņiem vajadzīgs, bet šajā definīcijā tieši ir šī iespēja vai risks. Lūdzu, attiecībā uz šīm dokumentu paketēm. Lai nebūtu tā, ka e, beigās zaudētājos paliek mazi vidēji uzņēmumi. Lai nebūtu tā, ka notiek konkurences kropļošana vienotajā tirgū. Vēl jums tiešām panākums attiecībā uz jūsu prezidentūras prioritātēm, lai mums izdodas sadarboties un pabeigt veiksmīgi darbu pie daudzām dokumentu paketēm. Paldies! Uh, uh, Liels paldies! <clears throat> Paskās Reimons tagad. Lielas paldies, priekšādātāji! Jā, sirsnīgi sveicam arī valsts ministri šeit mūsu iekšējā tirgus un patērētā aizsardzības komitejā. Jūs pilnīgi skaidri norādījāt, ka jūsu prioritāte ir digitalizācija. Tā tad tā ir jūsu, mānā un arī manu bērnu pasauli, kas rītdien kļūs digitāla. Es domāju, ka Daži mm, uzņēmumi jau ir gatavi šiem procesiem, un tāpat arī patērētājiem vajadzētu iepazīties ar digitālās pasaules priekšrocībām, kā arī tās vajadzētu sākt mācīt izmantot. Mums eh, politiķiem Eiropas parlamentā ir jārada pamat noteikumi šai mūsdienu un arī nākotnes digitalizētajai pasaulē. Uh, Ļoti bieži uh, uzrunās es uh, dzirdu, ka tā ir prioritāra tēma, ka mums ir jārada šie pamatnosacījumi digitalizācijai, taču tad, kad uh, ir runa par detaļām, tad šķiet, ka katra dalībvalsts atzīst, ka ir jāpielāgo savi noteikumi, savas valsts likumi. Uh, Esmu referents par vienu no tiesību aktiem, kas ir ierakstīts kā prioritārs jūsu um, programmā, un proti te ir runa par distancētu preču pārdošanu. Es uh, strādāju pie šī jautājuma kopā ar Gebhards kundzi, un esam nonākuši līdz trilogam. Un tātad šeit ir runa par um, līkumiem ar digitālu saturu. Es uh, domāju, ka jau kopš trīs gadiem mēs šeit parlamentā esam e, ļoti konkrēti un, manuprāt, arī ļoti saprātīgi strādājuši pie šiem jautājumiem, esam panākuši arī vienprātīgi parlamentā, bet, ja runa par šo <clears throat> tiesību aktu, pie kā es esmu atbildīgs, mēs jau trīs gadus gaidam padomis e, vispārējo nostāju. Mums vajadzētu ātri panākt kompromisu. Uzskatām, ka tieši padomēji tagad vajadzētu rīkoties un uh, Austrijas prezidentūra šeit varētu um, panākt ļoti labus rezultātus. Tas nozīmē, ka visās 28 dalībvalstīs darbotos vienādi noteikumi. Uh, tad arī mēs varētu panākt, ka iekšējais tirgus arī digitālajiem uzņēmumiem ir izdevīgs. Tātad šeit ir runa par to, ka subsidiaritātes princips šajā pīlārā nedarbojas īsnībā gloži pretēji. Mums vajadzētu saprast, ka ja pasauli kļūst ar vien digitālāku un ar vien vienotāku, un ja mēs gribam tajā strādāt ar 28 atšķirīgiem noteikumiem, tad Mm, tās būs regress, mēs neko pozitīvu šeit nepanāksim un uh, iekšējais tirgus nedarbosies. Tas nenodrošinās to, ko uzņēmumi un patērētāji pieredz mm, reālajā pasaulē. Tieši tāpēc es gribētu paust jums um, lūgumu. Lūdzu, piespiediet padomi, lai šī vispārējā nostāja tiktu sagatavota pēc iespējas ātrāk. Es esmu pārliecināts un es uzskatu, ka arī uh, Mm, Gebhārdas un Fosteras kundzes, kas strādā pie šī jautājuma kopā ar mani, uzskata, ka mēs mm, varam mm, šeit nodrošināt panākumus. Mēs aizsargāsim patērētājus un radīsim tiesību ietvaru uzņēmumiem, kas ļaus tiem daudz vienkāršāk darboties iekšējā tirgū. Tātad vēlreiz aicinu jūs strādāt pie šīs vispārējās nostājas, tad arī Austrijas prezidentūra varēs lepoties ar panākumiem. Paldies! Tagad Gebhārdas kundze. Jā, tagad. Jā, liels paldies, eh, priekšādātāji. Liels paldies arī par ievadvārdiem. Es eh, vēlētos eh, pievienoties savam kolēģim Nikolā Dantī. Viņš minēja, ka viens no lielākajiem sasniegumiem, ar ko mēs varam lepoties, ir mm, brīvā kustība Eiropas Savienībā, un brīv, brīva cilvēku pārvietošanās ir uh, pamats arī iekšējiem tirgum Eiropas Savienībā. Abas šīs lietas ir um, nesarājami saistītas. Tāpēc es gribētu vērsties pie visiem politiķiem Eiropas Savienībā strādāt pie tā, lai šis lielais Eiropas projekts nesabruktu. Tāpēc, ka atkal visur tiek izveidotas robežas. Īsnībā tas pilnīgi runā pretī labam iekšējiem tirgum un arī labam iekšējiem digitālajiem tirgum. Ceru, ka tā ir prioritāte arī padoms prezidentūrai. Um, Paskās uh, Rimons tikko arī norādīja, kā mēs strādājam pie viena no dosie, kas tagad ir iestrēdzis un uh, nevar virzīties uz priekšu tikai tāpēc, ka padome nevar rast kopēju nostāju šajā jautājumā. Ja līdz 12. oktobrim šāda vispārējā nostāja netiks sagatavota un vēl ar viena nebūs skaidrs, ko tieši padome vēlas darīt ar šīm viedajām precēm, tad Um, digitālā satura projekts tiks apdraudēts, tāpēc ka bez šādiem noteikumiem mēs nevaram virzīties uz priekšu. Es uh, ceru, ka Austrijas uh, prezidentūra sapratīs, cik ārkārtīgi nozīmīgs ir šis jautājums un ka tā neriskēs ar to, ka prezidentūra šādā veidā izgāžas. Uh, Un es uzskatu, ka šajā gadījumā mēs noteikti nedrīkstētu kavēties. Tas noteikti nebūtu piemēroti. Tāpēc es gribētu, lai jūs virzīties, virzītos uz priekšu. Mēs nevarēsim neko panākt attiecībā uz uh, digitālajiem uh, līgumiem, ja mēs nezināsim, ko darīt š, attiecībā uz šo tiesību aktu. Padome mums eh, sola, ka kaut kāda eh, tas viss tiks iekļauts distancētajā preču pārdošanā, bet uz to diemžēl mēs nevaram paļauties. Mēs arī nevaram paļauties uz to, ka šīs viedās preces eh, kaut kā tiks iekļautas distancētajā pārdošanā, bet ja ir runa par līzingu un par īrēšanu, šajā jomā vienkārši netiek regulēts. Mēs uzskatām, ka šeit parādīsies ārkārtīgi liels caurums regulējumā. Pašlaik mēs esam bloķēti, un es uzskatu, ka Mums nepietiek ar to, ka mums apsola, ka iespējams decembrī mēs panāksim vienošanos. Es uzskatu, ka tas ir patiešām nožēlojami, jo galu galā jūs esat minējusi, ka digitālais iekšējais tirgus jums ir ļoti liela prioritāte. Lielas paldies, tagad Eņokungs. Paldies, priekšādātāji. Labrīt, ministrs kundze. Es saprotu, ka jūsu valdība ir izvēlējusies ļoti pozitīvu un um, noderīgu attieksmi pret Brexitu. Man uh, ir ļoti liels atvieglojums to redzēt. Nākamajos sešos mēnešos padomē būs ļoti daudz sarunu par uh, tirdzniecības attiecībām ar Lielbritāniju pēc Brexita. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, lai neviens to neaizmirst. Šeit varētu būt miljoniem un pat simtiem tūkstošu uh, mazo uzņēmēju Eiropā, kuri vēlēsies piekļuvi Lielbritānijas tirgumu par katru cenu. Un tāpat arī manā valstī būs cilvēki, kas gribēs piekļūt vienotajam tirgumam. Es eh, ceru, ka politiķi to visu nebremzēs, un es arī ceru, ka Austrijas prezidentūra to visu ļoti labi sapratīs un izvēlēsies atbilstošu pieeju padomē. Tirzniecība nāk par labu visiem. Paldies! Thank you, Anna. Liels paldies! Un tagad Senelovas kundze. Děkuji, děkuji za slovo, váženā paņi ministriņē, také vás arī. Liels eh, paldies, eh, priekšādātāji. Labrīt, ministres kundze, sirsnīgi jūs eh, sveicu mūsu vidū. Liels paldies par jūsu prezentāciju. Es ar ļoti lielu uzmanību izlasīju jūsu programmu un es gribētu pieminēt divus tematus kuriem mēs pievēršam lielu uzmanību šajā komitejā. Es novērtēju, ka prezidentūras programmā ir paredzētas konkrētas iniciatīvas attiecībā uz mēģinājumiem stiprināt patērētāju uzticēšanos um, Eiropas Savienības um, pārtikas politikai. Es eh, domāju, ka būtu labi piešķirt eh, lielu uzmanību šim jautājumam un vajadzētu arī domāt par uh, produktu kvalitātes atšķirībām dažādās valstīs, kaut arī zīmos ir viens un tas pats. Mēs eh, prezentēsim rezolūciju, kura būs minēts, ka mēs priecātos par konkrētiem likumdošanas priekšlikumiem šajā jomā. Liels prieks, ka tādi ir sagatavoti, taču mēs uzskatām, ka šajā jautājumā vēl ar vienu ir vajadzīgi skaidrojumi. Uh, Es gribētu zināt, kāds ir jūsu viedoklis šajā jautājumā. Vai jūs uzskatāt, ka uh, produktu satura pielāgošana uh, atkarībā no tā, kādās valstīs eh, tie tiek tirgoti, ir atbilstoša iekšējā tirgus normām? Esmu ānu referente sociāldemokrātu grupā, un man šis jautājums ir kārtkārtīgi svarīgs, un proti te ir runa par Eh, pieejamības eh, noteikumiem. Es eh, ceru, ka šīs tiesība akts tiks pabeigts pēc iespējas ātrāk, un tas attiecas uz cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un arī uz visiem pārējiem. Es ļoti ceru, ka Austrijas prezidentūra pabeigs šo jautājumu. Lielas paldies tagad Grapīnī kundze. Lielas paldies! Sesnīgi sveicu ministres kundzi, uzsākot prezidentūru. Rumānija, protams, jūs atbalsta. Es Es gribētu atsaukties uz iepriekšējo runātāju teikto, un proti vēlētos paust atbalstu karaskungam. Mēs darbojamies um, um, mazo un vidējo uzņēmumu starp grupā jau vairākus gadus, un mums ļoti bieži šajā starp grupā ir debates. Sarkanā līnija, ja to tā varētu saukt, ir vēlme atvieglot mazo un vidējo uzņēmumu starptautiskās aktivitātes, un jo īpaši piekļuvi iekšējiem tirgum un publiskiem iepirkumam. Uzskatu, ka šeit jo īpaši ir jādomā par definīcijas skaidrošanu. Ja valstī ir trīs fabrikas, tad darbinieku skaits nav īpaši atbilstošs definīcijai. Iespējams, jums ir 10 vai 11 cilvēki, kas strādā mikro uzņēmumā, bet uh, jūsu apgrozījums var būt ļoti augsts, ja jūs darbojaties augsto tehnoloģiju jomā. Tieši tāpēc šo definīciju noteikti vajadzētu pārskatīt. Uh, Esmu referente par diviem ziņojumiem savā grupā, un es vēlētos eh, zināt, kāds ir jūsu viedoklis par kavētiem maksājumiem un par to, kā šie maksājumi ietekmē dalībvalstis. Tāpat arī esmu eh, referente par 2019. gada budžetu MBU savā grupā. Manā pieredze rāda, ka dalībvalstis ļoti daudz runā par šiem jautājumiem. Piemēram, mums ir iekļauti principi mazo uzņēmumu aktā. Tur ir runa par to, ka vajadzētu izvairīties no administratīviem šķēršļiem, bet eh, praksē nevienmēr tā notiek. Ja ir runa par uh, eh, 19. gada budžetu, kas cerams arī tiks pieņemts, mēs esam sagatavojuši grozījumu. Mēs vēlētos eh, daudz lielāku budžetu. Mēs ceram, ka tiks paaugstināts budžets atbalsta programmām MVU. Mēs piekrītam, ka mēs esam atkarīgi no MVU, un šeit es nevēlos minēt konkrētus skaitļus, bet eh, tas pilnīgi noteikti mums visiem ir svarīgi. Es uzskatu, ka tai vajadzētu būt sarkanai līnijai pilnīgi visām prezidentūrām. Pretējā gadījumā nevar nodrošināt godīgu konkurenci starp lieliem uzņēmumiem un NVU. Beigās eh, parādās eh, dominējošās pozīcijas un monopoli, kas netiek pietiekami labi kontrolēti. Tas savukārt rada ļoti lielu kaitējumu MVU, kuri bieži vien ir spiesti bankrotēt. Es eh, zinu, ka Austrijā ir ļoti daudz mazu un vidēju uzņēmumu. Es vēlētos, lai jūs likvidēt šķēršļus, kādi tiek likti šo uzņēmumu ceļā. Paldies! Šķiet, ka visi, kas vēlējās izteikties, jau ir to izdarījuši, un es gribēju arī piebilst, pievienot dažus jautājumus no savas puses. Austrijas prezidentūras moto ir Eiropa, kas sargā. Es domāju, ka pilsoņi tieši to arī gaida no Eiropas. Šeit, diemžēl, ir pazudis viens elements, tie ir runa par izaugsmi, darba vietām un konkurētspēju. Lai tas viss varētu tikt realizēts, mums ir vajadzīgs iekšējais tirgus. Jūs pati runājāt par to, ka ir būtiski ne tikai pieņemt likumus, bet arī tos īstenot. Un šeit ļoti būtiski ir divi elementi, kas arī ietilpst mūsu um, darbības jomā. Tātad no vienas puses šķēršļu nelikšana, tas uztrauc ārkārtīgi daudzus pilsoņus. Pilsoņi cer, ka Eiropa iejauksies. Uh, Pašlaik eh, padomē ir jūtama bloķēšana. Mēs ceram, ka Austrijas prezidentūrai izdosies um, šo bloķēšanu pārraut. Otrais elements - digitālais iekšējais tirgus. Es domāju, ka tas ir ārkārtīgi būtisks elements. Parlamentā ir panākts progress, bet uh, padomē dažkārt ir jūtama bloķēšana. Divi piemēri. Mēs esam runājuši šeit arī par citiem dosjē. Mēs esam pieminējuši ārkārtīgi daudz uh, tiesību aktu, kas varētu nodrošināt pievienoto vērtību Eiropas pilsoņiem. Un es ceru, ka Austrijas prezidentūra mums palīdzēs virzīties uz priekšu šajos jautājumos. Daudz veiksmes! Lielas paldies! Lielas paldies par jūsu komentāriem un arī jautājumiem. Es noteikti to visu ņemšu vērā un mēs noteikti daudzkārt vēl runāsim par daudziem no šiem jautājumiem. Es sākšu ar to vispārīgāko un mēģināšu savas uzstāšanās laikā arī pieminēt uh, pēc iespējas vairāk jautājumu, bet ja kādu no jautājumiem izlaidīšu, tad noteikti e, mēs varam par to apspriesties arī divpusēji. Priekšādātās kundze jau minēja, ka Eiropa, kas sargā, ir mūsu prezidentūras moto. Mēs e, mēģinām šeit iekļaut pēc iespējas vairāk tematu, un viens no šiem tematiem ir uh, um, konkurētspējas un labklājības uzlabošana, digitalizējot iekšējo tirgu. Un ar to mēs domājam, ka visiem vajadzētu nodrošināt uh, brīvu preču un pakāpojumu kustību. Mm, ārējās robežas aizsargāšana, protams, ir cits jautājums, bet uh, šīs ārējās robežas mums ir jāaizsargā, lai uh, Mm, iekšēnē Eiropas Savienībā mēs eh, nevarētu likt, mm, mums nevajadzētu likt nekādus šķēršļus mūsu pilsoņiem. Tieši tāda ir eh, Eiropas būtība. Mēs eh, noteikti pie tā ļoti daudz strādāsim un mēģināsim būt pēc iespējas spēcīgāki. Otrais tēmats, ko jūs pieminējāt, ir saikne starp maziem un vidējiem uzņēmumiem un jaunu uzņēmumiem. Jaunu uzņēmumi arī ir daļa no MVU. Mēs eh, uzskatām, ka, un man ir 22 gadu pieredze telekomunikāciju nozarē, un 5, 15 gadus esmu darbojusies kā uzņēmuma vadītāja, mēs eh, domājam, ka um, šādi uzņēmumi varēs darboties veiksmīgi tikai tad, ja sistēma labi darbosies. Ja MVU nespēja tikt līdzīgi digitalizācijai un e, inovācijām un e, publiskiem iepirkumam, tad e, visiem uzņēmiem klāsies slikti. 98% no uzņēmumiem Austrijā ir mazi un vidēji uzņēmumi. Šāda situācija valda arī citās Eiropas Savienības valstīs. Tieši tāpēc mums vajadzētu pielāgot uh, visu sistēmu, kas um, ļautu šādiem uzņēmumiem plaukt un zelt. Mēs uh, noteikti mūsu prezidentūrā to vienmēr atcerēsimies. Tagad par konkrētiem jautājumiem, par atsevišķiem tematiem, jo īpaši es gribētu runāt par preču pakotnēm un tirgus uzraudzību. Tas ir ārkārtīgi svarīgs jautājums. 28. maijā konkurētspējas eh, padomes sagatavotoja vispārēju nostāju par eh, savstarpēju atzīšanu. Uzskatu, ka šī pozīcija ir eh, ļoti labi sagatavota un te ir runa pār sastarpējās atzīšanas uzlabošanu. Mēs ceram, ka pavisam drīz mēs varēsim vienoties ar parlamentu un ceram, ka tas notiks līdz kāda beigām. Uh, Jūs varat paļauties uz to, ka um, pie šī temata mēs darbosimies ļoti ātri. Mēs vēlamies, lai um, produkti, kas nonāk um, Eiropas Savienības tirgū, ir droši. Šeit mums ir vajadzīga arī spēcīgāka harmonizācija tirsniecībā Eiropas Savienības iekšienē. Šeit mēs saskatām ļoti augstu vērtību. Mēs līdz ar to varēsim sniegt atbalstu pieciem miljoniem uzņēmumu Eiropas Savienībā. Es un mani kolēģi iestājāmies par šo punktu. Platformā uzņēmējdarbībai arī šis ir centrāls temats un maziem un vidējiem uzņēmumiem nozīmīgs jautājums. Ir ļoti maz eh, platformu, kas būtu iegūšas spēcīgu vietu tirgū. Mums Eiropā ir eh, bijusi ļoti laba pieredze ar vidas nosacījumiem turismā, kur eh, maziem uzņēmumiem tiek piedāvāta iespēja darboties tirgū. Mēs nevēlamies, lai tirgū dominētu trīs dažādas platformas kas neļautu darboties maziem un vidējiem uzņēmumiem. Mēs noteikti ķersimies šim jautājumam klāt pēc iespējas ātrāk, un 29. un 30. novembrī padomas ietveros par šiem jautājumiem arī runāsim. Mēs vēlamies darboties ambiciozi, un šeit es vēlētos arī lūgt parlamentu atbalstu, tā lai mēs varētu sākt trialogus pēc iespējas ātrāk un eh, cerams, ka to visu varētu pabeigt līdz Eiropas vēlēšanām. Tas ir mūsu mērķis. Eh, par, eh, par, par barjeru likvidēšanu. Jā, Šeit ir uzsāktas trilogas sarunas, tas tika darīts jau Bulgārijas prezidentūras laikā. Šīs sarunas ir jau pavirzījušās uz priekšu. Šis dosie ir jūtīgi komplicēts, tajā ir aptvērti daudz un dažādi jautājumi. Mēs ceram, ka mums izdosies panākt progresu. Diemžēl viss izšķirošākie un viss sarežģītākie jautājumi vēl ar vienu nav atrisināti, un to jūs noteikti arī domājāt, jo pieminējāt šo punktu ļoti bieži. Galvenokārt, protams, ir runa par direktīvas darbības jomu. Mums ir skaidrs, ka šis dosie ir ārkārtīgi svarīgs. Mēs noteikti to ņemsim vērā, un mēs ceram, ka mums izdosies virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Mēs ceram, ka mums to izdosies panākt, un ka mēs pavisam drīz šo dosie arī pabeigsim. Uh, Eh, trialogs vak notika jau vakar, un es vēl neesmu iepazinusies ar trialogu rezultātiem, bet eh, tie mani ļoti interesē, tāpēc, ka šis eh, temats ļoti bieži ir arī svarīgs temats manu un manu kolēģu sarunās. Muitas kodeks. Šis ir ārkārtīgi svarīgs temats daudziem no jums. Jautājums ir ļoti sarežģīts. Tātad šeit ir runa par uh, informācijas sistēmām, kuras eh, tiks ieviestas 25. gadā, nevis 20. gadā. Eh, komisija eh, sagatavoja priekšlikumu aprīlī. Kā jau jūs norādījāt, tehniskais darbs vēl ar vien turpinās. Es noteikti ņemšu vērā jūsu komentārus un um, apspriedīšos arī ar saviem kolēģiem, finanšu ministriem paudīšu arī lūgumu virzīties uz priekšu pēc iespējas ātrāk. Mums eh, vajadzētu arī veicināt eh, mm, uzņēmējdarbības um, veicināšanu Eiropā. Par publisko iepirkumu. Un barjeru likvidēšanu. Uh, Šeit noteikti ņemsim vērā jūsu teikto. Mēs eh, pateicamies arī par jūsu paustajām idejām. Publiskā iepirkuma pakotne mm, vispārēji runājot, šeit, eh, protams, vajadzētu uzlabot mm, valsts iestāžu darbību. Šeit eh, komisija vēlas nodrošināt eh, brīvprātīgu ex ante izvērtējumu lieliem iepirkumu projektiem. Šeit skatīsimies, kā mēs varētu virzīties uz priekšu. Austrijas prezidentūra ir gatava uzlabot šo eh, nelikumdošanas pakotni un tās īstenošanu. Par digitālo vienoto tirgu. Protams, ka tā mums ir ļoti svarīga prioritāte. Mēs arī dzirdējām, ka jūsu izteikumos šis jautājums izskanēja ļoti bieži. Mēs eh, ceram, ka kopā mēs varēsim radīt eh, pievienoto vērtību, kas eh, var sasniegt 450 miljonus eiro gadā. Mēs arī mēģināsim veidot platformu um, informācijas integrēšanai. Mēs uzskatām, ka šie jautājumi ir ārkārtīgi būtiski. Un jūs noteikti varat paļauties uz to, ka uh, šajos sešos mēnešos, kas nav pārāk garš laiks, mēs mēģināsim darīt visu, lai panāktu progresu. Uh, Es vēlētos arī pateikties Bulgārijas kolēģiem, kas šeit jau ir mm, ļoti daudz paveikuši attiecībā uz mm, vienoto digitālo gateway un arī uz citiem jautājumiem. Digitālajai uzņēmēji darbībai, manuprāt, ir vajadzīgs moderns un e, līdzsvarots regulējums. To jūs arī savos komentāros pieminējāt. Vēl gribēju pieminēt uh, kiberdrošības jautājumus. Enīsas aģentūra ir ļoti svarīga. Vakar dažās sanāksmēs mēs jau īsi par to apspriedāmies. Mēs mēģinam nodrošināt uh, atbalstu um, dalībvalstu līmenī veiktajām darbībām, un šī aģentūra noteikti to var paveikt. Uh, Mēs eh, strādāsim pie šī jautājuma un noteikti, ka arī digitālā iekšējā tirgus eh, mm, jomā to visu var labi izvērst. Uzskatu, ka ir vajadzīgs arī skaidrs regulējums, un mums ir jānodrošina arī um, mandāts sarunām. Es ņēmu vērā jūsu teikto, un mēs noteikti ar eh, savu komandu veltīsim uzmanību šiem jautājumiem. Ne visi jautājumi tiek skatīti tikai manā ministrijā, ir iesaistītas vairākas ministrijas. Es mēģināšu nodrošināt, lai šie savstarpējie sakari mums ļautu darbu paveikt labāk. Jauns kurs sekund patērētājiem ir jauns dosjē, lai modernizētu Eiropas patārātāju aizsardzību, attiecīgus noteikumus. Tas tā mums ir liela prioritāte. Tas ir ļoti svarīgi patārētājiem un jādomā arī par uzņēmējiem. Šeit jācenšas um, ieviest um, taisnīgi spēles noteikumi gan uzņēmējiem, gan patārētājiem. Un es jau priecājos par konstruktīvajām sarunām, kas tika uzsāktas. Es pati uh, esmu kontaktā ar uh, atbildīgo komisāru. Jautājums ir jūtīgs daudzām valstīm, tā kā notiek intensīva diskusija. Uh, daudzām valstīm un komisiju ir daudz domstarpību. No nu, vienas puses jāharmonizē noteikumi patērētājiem, no otras puses jāpanāk sabalansēt risinājumi uzņēmumiem, īpaši MVU sektoram, jo kon lielas koncernas tas neskars. Tas visvairāk skars eh, MVU un uh, mazus mikro uzņēmumus, eh, kas uh, tieši vietējā līmenī ražo, kas atkarīgi no izēvielām vietējā līmenī. Tas ir ļoti būtiski. Un arī šo aspektu mēs uzskatām par lielu prioritāti. Tas ir saistīts gan ar patārātāju aizsardzību, kā teikts, gan ar uzņēmē darbības uzlabošanu. Mēs nevēlamies uzņēmējus vēl vairāk noslogot. Tas ir um, svarīgs un liels izaicinājums. Šeit varat rēķināties ar mūsu prezidentūras atbalstu. Uh, Mm, principā mm, vispār esmu gatava jūs atbalstīt mm, visās jomās, kas skar iekšējo tirgu un tā pilnveidošanu. Man jau tagad prieks par mūsu auglīgo sadarbību. Thank you very much, uh, Mrs. Minister, for uh, answering. Liels paldies, ministres kundze atbildējāt uz visiem jautājumiem un ļoti pozitīvi uh, arī noslēdzot jūsu uzstāšanos. Mēs esam pārliecināti, ka Austrijas prezidentūra būs milzīgs, milzīgs veiksmes stāsts, lai jums tiešām labi veicas un uh, cerēsim uz tik daudz dosieju noslēgšanu, cik vien iespējams. Paldies! Thank you. So, uh, can, uh... Tas nozīmē, ka varam turpināt skatīt darba kārtības punktus, un nākamais punkts ir atskaita par notiekošajām iestāžu sārunām. Janvārī runa bija par pakalpojumu pieejamības prasībām, bet uh, Lokard kungs, eh, Loki Garda kungs eh, nav vēl klāt, līdz ar to sāksim nākamo punktu dēļ digitālā satura piegādes līguma aspekti, kur Gebhardas kundze gan ir klāt. Lūdzu, paldies, jā. Runājot ar ministras kundzi, es jau pieminēju, ka tieši šeit mm, mēs esam nedaudz tā kā ieskrējuši uh, Um, strupceļa tieši um, sakarā ar Austrijas prezidentūru, jo mēs zinām, Austrijas valdība jau pašā sākumā bija pret abiem priekšlikumiem. Līdz ar to svarīgi tagad izdarīt um, spiedienu mums, deputātiem. Šodien uh, pēcpusdien notiks vēl viena tehniskā sanāksme, kas būs arī pēdējā pirms vasaras brīvdienām Un tik tiešām ceram uz to, ka visus tehniskos tematus uh, varēsim noslēgt. Un tikai divi mm, paliks, um, proti, inteliģentas preces un uh, ko uh, ar tām darīt un uh, harmonizācijas līmenis. Protams, uh, abi jautājumi ir ļoti politiski un tos neskatīsim tehniskā līmenī, bet gan trilogā vēlāk. Pagaidām um, padome nevēlas um, inteliģentās preces iekļaut digitālo preču režīmā, jo um, valsts tām paredzēt atsevišķu režīmu, bet gan eh, mūsu ziņojumā, gan arī man ziņojumā mēs teicām, ka tam nav jēgas, jo inteliģentās preces ir digitālās preces, un runājot par šo preču digitālo aspektu vismaz, tie eh, jāpielīdzina mm, digitālajām precēm un attiecīgajam režīmam. Padome to nevēlas, un tas rada problēmas. Tāpat laikā padome šogad vēl nav izstrādāta vispārēja nostāja par uh, šādu preču tālpārdošanu. Uh, līdz ar to šis alternatīvais režīms, ko padomē būtu gribējusi piedāvāt inteliģentajām precēm, uh, nemaz nav vēl izstrādāts, un tas bloķē mūsu progresu. Mēs nezinām, ko tad īsti viņi vēlas piedāvāt, un mēs nevaram iet uz priekšu ar mūsu priekšlikumu. Viss, kas ir uh, digitālās preces, uh, teiksim, uh, vietālruņi, uh, visādas uh, tālvadības, uh, pultis, ierīces, uh, uh, mājasāmniecības precēm, vēļas mazgājumiem, mašīnām un tā tālāk. Viss, kas uh, ir, uh, viss, kas darbojas autonomi, teiksim, nu, tā ir tāda visaptvēroša joma. Uh, sektors ir diezgan plašs un mums žēl, ka nevarējām to visu noslēgt Bulgārijas prezidentūras ietvaros. Uh, Nu, tagad uh, Austrijas prezidentūra paudusi gatavību sadarboties, paldies viņiem par to, bet padomē nav šīs uh, politiskās gribas uh, nākt pretī. Un parlamentā savukārt uh, politiskās grupas uh, um, arī nevar gluži vienoties savā starpā, līdz ar to problēmu ir daudz. Tagad uh, sapratu, ka padomas prezidentūra vēlas eh, virzīt uz priekšu šo jautājumu, bet iespējams tikai decembrī. Tikai decembrī paredzēts eh, vienoties par eh, vispārējo nostāju šādu preču tālu pārdošanai. Nu, savukārt mūsu grafikam, ņemot vērā parlamenta vēlēšanas, uh, nozīm, tas nozīmē, ka mēs šo dosiju nevarēsim noslēgt, jo, jūs zināt, um, aprīlī tad uh, būs paredzēta, būs uh, plenārsēde, kas uh, būs paredzēta lielākoties Brexita jautājumiem, un tāpat jau tā ir diezgan, tur jau diezgan pilna darba kārtība, un um, Nu, līdz ar to mēs nevarēsim šos divus jautājumus tur izskatīt, un tad mums tas viss būs jāatstā nākamajam sasaukumam. Tas ļoti žēl, jo mēs jau tik daudzus gadus pie tā esam nostrādājuši, un tikai tāpēc, ka dalību valstis tagad vienā punktā nevēlas mm, panākt pretī, nedaudz panākt pretī. Ļoti žēl, ka tā dalību valstis rīkojas. Nu, jūs saprotat, patērētājiem, cilvēkiem, pilsoņiem tas ir ļoti svarīgi. Tikpat svarīgi tas ir arī uzņēmējiem. Jāsaprot, kādi noteikumi tur jāievēro, mm, kādi patērētāju aizsardzības aspekti jāņem vērā. Nu, tāpēc tagad uh, izdarām šo spiedienu, un, eh, ja 12. oktobrī padome neko nestāstīs tālāk par to, ko darīt ar inteliģentiem precēm, uh, Nu, tad es tiešām neloloju nekādas uh, labas cerības attiecībā uz likumdošanas pieņemšanu. Labi. Nu, cerams, ka padome tiešām izkustēsies no vietas. Tagad um, nākamais uh, uh, punkts, ko skatīsim, Harans uh, kundze par to ir atbildīga. Un tad viņi arī pastāstīs sīkāk. Jā, mums ir um, labs rezultāts panākts. IMCO komanda uh, jau pašā sākumā ir teikusi, ka rezultāts ir ieguvums gan patērētājiem, gan uzņēmējiem. Nu, pastāstīšu sīkāk par trialogu. Pirmais elements, um, ko jūs varbūt uh, esat pamanījuši, ir kopienas eh, iekšējās komunikācijas izmaksu ierobežojumiem, runāt gan par zvaniem, gan izziņām. Tātad maksimāli 19 centus plus eh, PVN eh, par minūti maksāsiet par zvaniem, par izziņām maksimāli 6 centi plus PVN par vienu izziņu. Un tas ir milzīgs sasniegums un ļoti labās ziņas patērētājiem. Atcerieties, uh, viesabonēšanas uh, atcelšana uh, bija mm, pirmais uh, nospraustais mērķis, un otrais bija šis tālu distanču zvanu pārmērīgo izmaksu atcelšana. Un tagad šis otrais solis tiks spērts, un pateicoties parlamentam, šīs pārmērīgās izmaksas beidzot tiks atceltas. Uh, Bet, protams, eh, viss, kas ir ārpus Eiropas Savienības, eh, eh, pagadām paliek dārgi, bet Savienības iekšienē tad mēs esam panākuši ļoti izdevīgus nosacījumus. Visiem būs drīz piekļuve platjoslas internetam, un uz cilvēkiem, kas dzīvo laukos, vairs neskatīsies kā uz otršķirīgiem pilsoņiem. Parlaments garantēs pieejamību cenas, eh, cenām jābūt saprātīgām. Par to mēs iestājamies. Tarifiem jābūt sociāliem, vai arī tieši finansiāli jāatbalsta mūsu pilsoņi. Otrakārt, eh, tekstā ir ieviesti noteikumi, labāki noteikumi personām ar invaliditāti. Mm, šī brīža likumdošana eh, ir tāds aicinājums uh, uzlabot pieejamību. Tagad pieejamība kļuvusi par obligātu nosacījumu. Visiem pakalpojumiem jābūt uh, obligāti jābūt pieejamiem visām iedzīvotāju grupām. Mm. Kolēģis, es domāju, paturpinās manu domu šeit, bet tas ir ļoti svarīgi. IMCO mandātā bija arī ideja par inovācijām uh, inovācijām, kas ir sabalansētas un pasargā patērētājus, kas nenoslogo administratīvi, bet uzlabo pakalpojumu kvalitāti. Tagad uh, šī direktīva dos labāku tiesisko noteiktību uzņēmējiem, kas darbojas pāri robežam, uzlabos konkurētspēju vienotie tirgu, mēs arī mūsu startupus uh, pasargājam un ieviešam vairāk inovāciju. Uh, neapdraudot eh, nākotnes komunikācijas pakalpojumus, eh, ko bāzē Eiropā. Ceturtkārt, mums tagad ir mobila publisko brīdinājumu sistēma ieviest visā Eiropā. Eh, tas ir apgrieztais 112 režīms, tā teikt. Šī sistēma nodrošina, ka jūs saņemat īziņu viet, tālruni, ja, teiksim, mums ir ārkārtas situācija, tā tad um, ir garām tās dienas, kas varbūt kādam atmiņā vēl no otrā pasaules kara, kad tika izdzirdot gaisa sirēnas, jūs sapratāt, ka uh, ir riska situācija. Nākamais uzlabojums, ja patērētāji ja patērētāji uh, agrāk ir, uh, ja patērētājiem agrāk bija jāņem brīva diena, uh, lai sagaidītu meistaru, kas uh, pieslēgs, teiksim, viņu telefonu, nu tad šīs dienas arī uh, ir pagājušas. Mēs uh, direktīvā to visu uh, precizējam. Direktīva ir gara, 118 panti. Uh, Es varētu stāstīt daudz vairāk, un uzlabojumu arī ir daudz vairāk, bet nu, tie ir tie būtiskākie aspekti. Domāju, ka visi varam lepoties ar rezultātu. Kompromisu panāca vakar itrē ar lielu vairākumu, un es eh, ar nepacietību gaidu balsojumu plenārsēdē oktobrī. Paldies ēnu referentiem, kas piedalījās sarunās, īpaši Lambertam Van Istelrojam, Manica un Džulija Redā, kas um, uh, tiešām ļoti palīdzēja. Paldies arī sekretariātam. Sekretariāts bija ļoti pretimnākošs visā šajā procesā un, kā teicu, gaidu balsojumu plenārsēdē. Paldies, Dita, par um, tavu smago darbu. Un tad mums bija tātad vakar trialogs par pieejamības aktu, un tad Mortens tagad ir klāt, lūdzu. Jā. Nu, pagājušajā reizē man bija skumjas ziņas uh, par um, ceturto trialogu. Mm, rezultātā tika pat atcelts uh, iepriekš paredzētais piektais trialogs parlamentam. Tas tiešām ļoti nepatika. Nu, tas arī varbūt neuzlaboja attiecības ar Bulgārijas prezidentūru, bet tagad uh, uh lietas izskatās labāk. Notika pirmais trialogs, uh, kā jūs teicāt, vakar. Austrijas prezidentūras uh, laikā visas puses bija noskaņotas optimistiski. Padome teica, esam gatavi runāt, kad jūs esat gatavi. Nu, un šķiet, ka Austrijas prezidentūrai šāda pozīcija patīk. Nu, pagaidām vislielākās problēmas nav atrisinātas, jo uh, Austrijai pagaidām nav uh, aktualizētā mandāta, bet uh, ministra kungs mūs pārliecināja, ka drīz viņi šādu mandātu saņems, un tad gan varēsim uh, iet uz priekšu. Runājot par um, operatīvajām sistēmām, piemēram, nu, mēs esam jau tuvu specifiskai definīcijai par um, darba grupu jautājumu. Esam vienojušies, ka tur pārstāvēta jābūt komisijai un dalību valstu ekspertiem, kā arī interesētajām pusēm un par darbu uzdevumu, ka tiem jākļūst praktiskākiem, arī esam vienojušies par īstenošanu un līdzīgu pieeja. Uh, nu, vēlamies uh, um, ierobežot uh, izskatāmo strīdu uh, skaitu. Un ir paredzēti ļoti konkrēti nosacījumi tam, kā, teiksim, sūdzību var iesniegt un kā tā tiks izskatīta. Un par strīdu izšķiršanu arī ir um, pieņemts, uh, pieņemtis tāds specifiskāki noteikumi. Uh, Eh, oktobrī un novembrī notiks otrais un trešais eh, trialogs. Un, un man tiešām liekas, ka vismaz pēc vakardienas trialoga, ka tagad sadarbība kļūs auglīgāka. Labi, Morten, paldies par šīm ziņām un lai veicas. Nākamais ziņojums skan uh, tādu datu brīvu plūsmu, kas nav personu dati. Paldies! Ļoti priecājos, ka rekordlaikā ir pabeigts pirmkārt parlamentu process ar šo regulu un tad arī trilogs piecu dienu laikā. Kolēģi, piecas dienas. Esmu ļoti pateicīgi visiem referentiem, sekretariātam, juridiskiem padomniekiem. Mēs strādājam kā lieliska komanda. Un es ceru, ka jūs arī izjutāt, ka visi jūsu bāžas, jūsu nostājas ir ņemtas maksimāli iespējami vērā. Esmu panākusi ļoti labu rezultātu ar padomu. Mums izdevās aptvērumu paturēt iespējami plašāku atceļot datu lokalizācijas prasības. Tātad uh, regulēt, lai deregulētu. Piekto vienotā vie, e, tirgus e, brīvību iedibinot, kas ir integrēts ar pārējām brīvībām. Digitālais vienotais tirgus ļaus e, to brīvās tirdzniecības līgumu ar Kanādu un Dienvidkoreju, to atļaus mums. Esam akal šeit ātrs konkrēts rezultāts panākuši, tas ir labs regulēšanas piemērs, esam to izdarījuši tādēļ, ka mums izdarījām to kopā. Mums izdevās šo izņēmumu saglabāt eh, attiecībā uz to, kas ir līgumos, eh, eh, tikai attiecībā uz publisku, uz valsts drošību, un tad tas ir jāinterpretē samērīgi, neļaus šo, šīs prasības pasēdz durvīm atjaunot, šīs stingrākās prasības, tad mēs valsts drošību uh, Eh, iekļaujam aptvērumā un valsts iepirkumus. Ja var publiskā veidā um, saglabāt un apstrādāt datus, kā piemēram Vācijas Bundescloud, eh, ja to var visu datu saglabāt vienā vietā, to var darīt lokāli, var to uzlikt par pienākumu pašvaldībām, bet ja uh, ir ārpakalpojumu iepirkums, e, tad tikai ir šīs prasības. Tas ir milzu panākums. Esam arī iespējami skaidrāk precizējuši atšķirības starp vispār dataizsardzības regulu un šo regulu, gādājot par to, ka personas dati pilnīgi paliks e, vispārējais e, dataizsardzības regulas kompetencijai šeit nav pārklāšanās šim, starp šīm divām regulām. Nākotni regulēt nevaram, mēs esam tiešām pielikuši papi, īpašas puliņas, lai skaidrotu, ka ja jaucās personīgi un nepersonas dati, kas tad notiek. Esam lūguši arī komisiju izstrādāt vadlīnības pirms regulas stāsies spēkā, esam pārskatīšanas periodu sajūstinājuši uz diviem gadiem. Uh, un komisija aicinājuši īpaši uzmanību pievērst šīm attiecībām starp šo regulu un uh, vispārējo datu aizsardzības regulu, lai uh, skaidrs e, būtu uh, abregula aptvērumu esam arī vienkāršojuši eh, atbildīgo iestāžu procedūru, eh, pieprasot citu eh, valstu atbildīgām iestādēm piekļuvu šiem datiem, kas nav personas dati, ja tie ir vajadzīgi, piemēram, valsts ieņemdienestam, un esam gādājuši arī, lai dalību valstīm būtu iespēja piemērot samērīgas sankcijas, ja ir pārkāpumi bet eh, komisijai būs ļoti rūpīgi jāpārbauda, lai šīs sankcijas būtu samērīgas, ierobežotas laikā pamatotas, kas ļaus mums gādāt, lai dalībvalsts to neizmantotu negodprātīgi. Tad um, uzvedības kodeksi pārneš, pārnesamībai ļausim dalībvalstīm vairāk, vairāk laika tos izstrādāt. Uh, Eh, piedaloties arī maziem vidiem uzņēmumiem. Es domāju, ka varam būt ļoti apmierināti. Es ceru, ka komitejā balsojumā rīt būs eh, skaidrs atbalsts. Paldies, priekšsēdus kundze. Paldies! Un tagad pēdējais ziņojums ir par uh, mēslošanas līdzekļiem, tur kā Curkanu kungs ir references, redzēju, ka viņš nu pat ienāca zālē, tik līdz būsiet ieņemis savu vietu, ļoti labprāt došu jums vārdu, lūdzu, Curkanu kungs. Priekšsēdus kundz, dārgie kolēģi. Eh, tātad. Uh, Mēs runājam par mēsliem produktiem, un šie trilogs bija 19. jūnijā. Vēlos sacīt, ka bija divi aizkavējumi. Visā šajā laikā bija daudz tehnisku sanākšņu, kur mēs labi virzījāmies uz priekšu. Es vēlos visiem darbiniekiem par to izteikt pateicību. Protams, es labprāt būtu pabeidzis jau šo darbu pie šī dosija Bulgārijas prezidentūras laikā, un tas arī būtu bijis iespējams, ja manas referenta kompetences nebūtu eh, tikušas uh, ierobežotas. Nevēlos ar pirkstu rādīt ne uz vienu, bet mums tomēr ir jābūt vienotiem iepretīm padomēji. IMCO sarunu dokumentā pabeidza gandrīz 2000 līnijas, IMCO un NV pārējās 200 līnijas nevarēja pabeigt, kas ir šajā sarunu dokumentā, tādēļ es gaidu no veselības komitejas, ka viņi arī turpinās eh, darbu. To mūsu komiteja gaida. Es gaidu no Austrijas prezidentūras, ka tās eh, ar mani kontaktēsies un ka vasarā mm, mēs būsim jauna enerģijas grūdienu un eh, šīs darbs ar šo dosie arī virzīsies labāk. Paldies! Dīters uh, kolēģi arī vēlas teikt dažus vārdus. Paldies! Es gribēju tikai sacīt, ka mēs lūdzam šo dosie nosūtīt koordinatoriem dēļ reglamentu pārkāpumiem. Paldies, Dita! Nu tad redzēsim, kā ar to tālāk veiksies. Tagad mums būtu paredzēts priekšlikums uh, eh, regulē, kas attiec uz veselības aprūpas tehnoloģiju novērtēšanu un ar ko groz direktīvu. Esošo direktīvas raugos tagad uz ETP eh, padomniekiem, ja būšoja kungs eh, atrodas ceļā pie mums, es nezinu, vai kāds par to var ko teikt. Gaidīsim viņu. Okay, so, uh, Labi. Attiecībā uz nākamo darbu kārtības jautājumu. Bušai kungam, diemžēl, bija jādodas projām. Viņam bija Bukarestē kritiska situācija, pa ko bija jārūpējās. Parasti mēs būtu skatījušies kompromisa priekšlikums. Es saprotu, ka Dīta Karansova ir viena no ēnu referentiem Nu, tā varbūt viņi mums var pastāstīt par savu viedokli, to izklāstīt. Paldies, man ļoti maz ko teikt. Mēs kā Alde piekrītam kompromisiem, un tāpat laikā es ceru, ka komiteja piekritīs mūsu e, e grozījumiem, kas, kam nepiekrīt viss. Mēs uzskatām, ka medicīnas ierīcēm šeit nevajadzētu būt aptvērumā. E, attiecībā uz kompromisu un tā atvērumiem mēs varam piekrist uh, un ceram, ka radīsim vienotu sapratni starp dalību valstīm. Uh, pirms sasaukuma beigām veiksmīgi tādējādi pabeidzot darbu. Paldies, Dita, par informāciju. Es ļoti priecājos, ka Aldi grupa seko darbam un šeit ir klātesoši. Tātad paldies, Aldi grupa, paldies! Tagad mēs ar, ar Evas Maidals paketi neturpināsim. Viņa ieradīsies vēlāk, cerams. Un tagad, pateicoties tam, ka Selimoviča kungs ir klāt, turpināsim par vispārējo budžetu 2019. gadam Eiropas Savienības vispārīgo budžetu Selimoviča kungs ir referents Lūda Selimoviča kungs. Ano, no, uh, eh, Mr. Selimovič. Atvainojiet eh, šo nelielo apjukumu, eh, ņemot vērā to, ka tik daudz deputātu nav ieradušies. Katrīna Štailera, acīm redzot, aizstās būšoju kungu, tāpat kā Dita jau teica, es tagad arī došu Katrinai Stailerai. Uh, Atvainojiet, viss tik ātri te notiek. Paldies, Kirsten Veisfelda nevarēja būt, bet viņa man uh, lūdz norasīt paziņojumu, ja komiteja eh, piekrīt, es to izdarīšu. Kirsten saka, ka viņa atvainojas, ka nevar būt šeit. Viņa tagad ir ES delegācijā Nirnbergā, lai apmeklēties finansētu projektu, tomēr viņa grib izteikt pateicību referentam par labo darbu ar kompromisu grozījumiem. Viņa arī vēlētos Eh, izteikties par dažiem punktiem. S un D stingri atbalsta harmonizēto HTA procesu, kas liek dalībvalstīm noteikt savas reģionālās vajadzības attiecībā uz veselības eh, aprūpas produktiem. Ir arī jābūt labākai eh, interesēto pušu organizācijai, lai nodrošinātu labāku caurspīdīgumu un labāku rezult, darba rezultātu visu interesēs, S un D. Uh, um, ir paredzējis arī, ka deputāti būs uh, strādās ar šiem interesētām pusēm. Un mēs gribam, lai uh, eh, dalība valsts divu trešdaļu vairākumus pie, pieņemt lēmumus. Viņa uh, eh, kolēģi vēlas pateikties ēnu referentiem par uh, sadarbību un darbu, kopdarbu. Paldies! Paldies, Katrīna! Selimoviča kungs, tagad ļoti priecājos, ka var dot jums vārdu lai runātu par vispārējo budžetu 2019. gadā. Lūdzu. Paldies, priekšsēdus kundze. Centīšos izteikties kodolīgi, bet tomēr jautājums ir svarīgs, par ko mums būtu arī jādiskutē, manuprāt. Gribu vispirms pateikties visiem kolēģiem, kas grozījumus ir sagatavojuši un iesnieguši, tie manā skatījumā ir šo mm, teksta projektu uh, tikai uzlabojuši, un budžeta komitejai būs skaidri saprotams, ka vid, vienotā tirgus jomās ir jāparedz pienācīgs finansējums. Ir arī uh, politiskās grupas, kas grib par katru politiku grozījumu atsevišķi balsot. Kas attiec uz budžeta grozījumiem, man nostāja bija tāda, ka ietaupījumi uh, ir jāmēģina gūt, uh, tātad īpaši pat, pat arī vienotā tirgus jomā. Esmu strādājis arī AFCO un citās komitejās, un arī IMCO, kur katra dokumentu pakete katrā dokumentu paketē bija runa par budžeta palielināšanu. Tāpat laikā mēs visi zinām, ka ir arī jāietaupa līdzekļi. Esmu uh, sekojis uh, šim darbam un esmu skaidri paudis, ka Eiropas Savienība nespējas vairs finansēt visu to, ko tā finansē pašreiz. Uh, un visas šīs jomas, kur mēs gribam uh, budžeta pielikumus, tas viss ir labi, bet mums ir jāreformē es finansējums, un tādēļ es uh, nolēmu noteikti prioritātes attiecībā uz to, kādām, kādiem budžeta grozījumiem es rekomendētu plusu. Es prioritizēju kosme, uh, avio līniju patērētāju profilēšanu, un interneta piekļuvi, visi budžeta grozījumi bija labā kvalitāte, nevar ne pa ko sūdzēties, bet mums ir tomēr jānosaka prioritātes, dažām jomām ir jābūt svarīgākam par citām. Es ceru, ka komiteja manu nostāju atbalstīs, balsojums būs rīt balsojumā, tad ceru, ka būsim vienoti, un es gribu pateikties visiem referentiem par lielisko sadarbību. Paldies, Selimoņa kungs, un tagad ETP ēnu referents. Tūnas kundze. Lūdzu, Roža Tūna. Paldies par jūsu darbu. Un es gribu tikai runāt par dažiem grozījumiem. kas man šķita īpaši svarīgi. Pirmais ir 19. grozījums. Es uh, uzskatu, ka šeit ir vajadzīgs arī lielāks finansējums, kas man šķiet ļoti svarīgi. Es domāju, ka patērētājiem ir jābūt labāk informētiem, te ir jāparedz lielāki finanšu līdzekļi, tādēļ budžeta grozījums uh, arī ir sagatavots 20. grozījumā un arī 21. grozījumā es piedāvāju papildu resursus paredzēt dažu uh, jaunāko likumdošanas aktu piemērošanai, piemēram, par vienoto digitālo piekļuvi, uh, šeit likumdošanas aktu. Pagājušajā nedēļā paredzē, nākamnedēļ paredzēts eh, pieņemt ģeoblokēšana, ir cits piemērs. Mums ir jāraugās, ka, lai tie tiktu piemērot šie normatīvi akti pareizi. Es ceru, ka rīt būs labs balsojums, ka tajā piedalīsies lielāks kolēģis skaits nekā pašreiz un ka IMKA komitejas pozīcija būs ļoti stipra vienota. Paldies par darbu. Paldies, Rūža! Un tagad es un D grupas vārdā Grapīnī kundze. Paldies! Arī es ceru, ka rīt būs labs balsojums. Mēs arī esam grozījumus iesnieguši. Paldies uh, ēnu referentam. Es tomēr nedaudz izbrīnos, ka Daži mani grozījumi neguva atbalstu, piemēram, ceturtais grozījums. Ir taču zināms, ka patērētāji bieži ir nepateicīgā situācijā tādēļ, ka viņi nepietiekoši tikt, tiek sargāti no lielajām platformām. Es ceru, ka mans grozījums rīt tomēr gūs atbalstu. Vēl cits grozījums, tas ir 11. arī nezinu, kāpēc referents to neatbalsta, es vienkārši piebildu, ka mums ir nepieciešama ētiska konkurence vienotajā tirgu. Es domāju, ka mums dažreiz tā pietrūkst. Es ceru, ka pārties, pārējās politiskās grupas šo grozījumu arī varēs tomēr atbalstīt. No manis bija arī par budžetu eh, sadaļām tādi grozījumi, ko es sacīju vakar tikšanās reizē ar uh, mm, Austrijas prezidentūru, jo mums ir nepieciešams MVU labs finansējums. Paldies par sadarbību ar referentu. Es ceru, ka grozījumi tomēr gūs atbalsti. Ir runa par uh, budžetu uh, sadaļām 0201 un 0202. Es ceru, ka mēs tātad atbalstīsim vairāk mazos vidējos uzņēmumus, eh, kā arī gādāsim par patērētājas tiesību aizsardzību. Mēs, eh, mums jādomā arī par mūsu uzņēmumu konkurētspēju. Ja rīt neparedzēsim šīm budžeta uh, eh, eh, pozīcijām pienācīgu finansējumu, tad te draud problēmas. Ir arī jā atbalsts sabiedrības informēšanai pasākumi, te ir jāparedz pienācīgi līdzekļi. Un tagad es runāju par 33.04.01 budžeta Eh, pozīciju. Es arī ceru, ka mums rīt būs vienots ziņojums gal, galā. Paldies! Tagad vēlētos dot vārdu Selimoviča kungam. Paldies, priekšsēdes kundze! Daži vārdi tikai nobeigumā. Es pilnīgi piekrītu visam teiktam. Man nav ko piebilst par grozījumiem, ko kolēģi ir iesnieguši. Es piekrītu, ka tās ir svarīgas lietas, ta, bet tomēr mums ir tomēr kaut kādas prioritātes jānosaka, jo mums trūkst naudas Eiropas Savienībā un mēs nevaram sagaidīt, mēs nevaram prasīt tik daudz šajā situācijā. Tādēļ mums ir jāizdara ļoti sarežģīti e, lēmumi, jāprioritizē, un es eh, centos to izdarīt saprātīgi. Es ceru, ka komiteja man atbalstīs, bet jautājums ir sarežģīts, jo es visam piekrītu. Bet es domāju, ka šīs ir pašas galvenās prioritātes. Es ceru, ka nākotnē mums būs līdzekļi, lai vairāk eh, tos paredzētu šiem mērķiem. Paldies! Paldies, un tiešām rīt būs balsojums par šo dokumentu paketi. Un līdz ar to varam turpināt ar nākamo darbu kārtības jautājumu. Un arī šeit referents ir Selimoviča kungs. Runa ir par uh, datu, elektronisko datu apstrādi un savienības datu. Uh, e, uh, e, Muitas kodeks lūdz Selimoviča kungs prezentējiet savu uh, um, ziņojumu. Jā, paldies, priekšēdus kundze. Mums ir bijušas debats par to jau komitejā, un nostāja visiem diezgan labi zinām, bet sākšu ar to, ka man bija ļoti žēl, ka šis darbs nevarēs tikt pabeigts līdz uh, eh, 2020. gadam, kā to paredz uh, Savienības muitas kodeks. Tomēr tādēļ, ka šā, šīm elektroniskām uh, sistēmām ir labi jādarbājās, es ceru, ka šis darbs tiks iespējami labāk tomēr pabeigts. Tādēļ komisijas priekšlikums e, termiņu pagarināt pa pieciem gadiem līdz 2025. gadam. E, es to atbalstu, un es ceru, ka arī jūs visi to varēsiet atbalstīt. Tas ir ļoti svarīgi, lai būtu juridiskā noteiktība, uh, gan no patērētāja tiesību viedokļa eh, un citu pilsoņu viedokļa, kas varētu saskaties ar grūtībām, ja dažas no elektroniskās datu apstrādes sistēmas netiktu iedarbināts eh, saulaicīgi. Eh, tāpat laikā vēlos gādāt, ka šeit gala termiņi netiks pagarināti atkal. Līdz 2025. gadam Eh, muitas iestādēm būtu jāstrādā vairs tikai elektroniski. Tādēļ man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, ka mēs, politiķi, turpināsim šim jautājumam rūpīgi sekot, lai 2025. gada termiņš tiktu ieturēts. Es savā ziņojumā piedāvāju, ka komisija ik gadus ziņotu parlamentam, lai informētu mūs par panākto progresu un izaicinājumiem, kas vēl pastāv Es būšu ļoti pateicīgs par kolēģu uh, pienesumu manām darbam un labprāt sadarbošos ar jums arī turpmāk. Paldies! Tagad vēlētos dot darba Švāba kungam, kurš ir ēnu referents. Paldies, priekšsēdus kundze. Vispirms paldies kolēģim Selimovičam par lielisko darbu ar šo dokumentu paketi Manuprāt, viņš ir ļoti pragmātiski strādājis, kas ir ļoti apsveicami. Bet tomēr es vēlos norādīt, ka mēs kā deputāti ilgtermiņā nevarēsim tā turpināt, ka mēs eh, pieņemam normatīvos aktus, tad viņus atkal atceļam, tad atkal pieņemam, un tad, kad viņas stājas spēkās, eh, saka, nu tad vēl atliksim sešas gadus piemērošanu, tā tas nevarēs turpināties. Un es ļoti priecājos, ka kolēģis Selimovičs eh, eh, vēlas skaidru grafiku attiecībā uz eh, normatīvā aktu piemērošanu. Man jāsaka skaidri, man ir grūti pieņemt 20, 2025. gadu. Runāsim taču atklāti. Kāpēc tikai 2025. gadā? Kāpēc ne jau 2011. gadā? Jau sen to vajadzēja. Tādēļ man šķiet, ka mums šeit būtu daudz noteiktākiem jābūt un regulāras atrunas par to, kādēļ nedarbojas kaut kas, es negribu vairs dzirdēt. Vai nu tas darbosies, vai dalībvalsts mums beidzot pateiks atklāt, ka viņas ir nespējīgas vienotos lēmumus īstenot. Ja viņas to darīs, tad mēs varam arī aizmirst par visu šo jautājumu, varam aiztāpīt daudz laiku, arī nodokļu maksātājiem tas, tas būs vieglāk, lētāk, bet man jāsaka, ka negribu kritizēt referentu kungu, un tomēr es gribētu šeit redzēt daudz stingrāk nostāju. Es domāju, 2025. gads ir nepieņemams, jo dalība valsts, kas tagad saņem šo pagarinājumu, jau līdz šodienai nekā nav darījuši, un man nav cerības, ka līdz 2025. gadām viņas to darīs. Sasēdīsimies kopā vēlreiz. Man nebūtu problēma eh, pagarināt termiņu tikai pa diviem gadiem, ar pārejas periodu varbūt līdz 2025. gadam, bet man ir grūti vienkārši atkal atlikt šo jautājumu uz nākamo vai pat, pat pareizāk uz aiznākamo sasaukumu. Tas ir pilnīgi nepieņemami. Ja mēs gribam nopietni attiekties pret šiem jautājumiem, tad arī jau nākamajā sasaukumā ir jābūt piemērošanai. Uh, Ja tas neizdosies, tad vienkārši dalība valsts jālūdz atteikties no tā pilnībā vai arī izteikt jaunu priekšlikumu. Es ceru, ka vairākums uh, uz to raudzīsies līdzīgi. Paldies! Paldies! Saprotu, ka komisija šeit nav pārstāvēta. Selimoviča kungs, vai jums vēl ir kas bilstams? Paldies! Piekrītu kolēģi teiktiem, ka šis ir, šī ir nopietna problēma, ka dalībvalsts nepilda savus solījumus. Iemesls, kādēļ mēs šeit e, nosakām 2025. gadu, lai būtu laiks, lai viņām nevarētu vairs, e, lai viņas vairs nevarētu attur, atrunāties. Ja būs īsāks laiks, tad viņi atkal nāks un teiks, nu bija pārāk īs laiks, nevarēja paspēt. Uh, Tādēļ ir jāatliek vēlreiz, un tad mēs būsim atkal tajā pašā situācijā. Es piekrītu, ka e, tā ir svarīga kritika dažām dalībvalstīm, kuras vienkārši nepilda savus solījumus. Es piedāvāju e, interešu līdzsvarošanu, nosakot 2025. gadu kā terminu, un lai komisija mums ziņot ik gadus par progresi. Pilnīgi piekrīt e, kolēģim Švāba kungam, ka mēs nevaram pieļaut to, ka būs atkal tā pati situācija. Mēs nevaram pieļaut, ka tās dalībvalstis, kas vienkārši nedara savu darbu, atkal mēs nonākam tajā pat situācijā. Ņemšu vērā visu teikto un atgriezīsimies pie tā savā laikā. Paldies! Lielas paldies, un uh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir 11. Uh, septembris, uh, pulkstens 12. Tad arī redzēsim, kas mums no tā visa sanāks. Tas nozīmē, ka mēs varam pabeigt šo darba kārtības punktu, vai kāds no tautspartijas grupas konsultantiem vai kāds cits zina, vai Mīgēls kundze e, ir ceļā. Cik tā saprotu, tad e, Švāba kungs aizstās Evo Meidelu. Tas nozīmē, ka mēs varam skatīt nākamo darba kārtības punktu. Proti nosacījumu un procedūru sagatavošana, ar eh, kādām komisija var pieprasīt uzņēmumiem sniegt informāciju attiecībā uz iekšējo tirgu un citām jomām. Došu vārdu Švāba kungam, viņš aizstāja Evu Meideli, kas ir referente. Skatīsim grozījumus. Paldies, priekšādātāji! Godājami kolēģi! Patiešām Meideles kundze šodien nevarēja ierasties viņa par to atvainojas. Un viņa ar ļoti lielu entuziasmu sāk darbu pie šī dosjē. Tātad šeit ir runa par tā saucamo vienotā tirgus informācijas rīku. Viņa ir arī mēģinājusi arī panākt šo galveno ideju, tātad šeit nav runa tikai par eh, konkurētas spēju, par konkurences tiesībām, bet par citiem vienotā tirgus noteikumiem, un šķiet, ka komisijai šeit ir vajadzīgs atbalsts. Viņa ir konstatējusi, ka diemžēl pastāv ļoti liela pretestība pret šo tiesību aktu, un šī pretestība ir jūtama ne tikai no dalībvalstu puses, bet arī no uzņēmumu asociāciju puses. Viņa uzskata, ka šeit, protams, ir virkne pamatotu bāžu, un mm, šīs bažas varētu kliedēt ar eh, iesniegtajiem grozījumiem, bet ir arī daudz nenoskaidrotu jautājumu. Mēdas kundzei līdz ar to ar ļoti lielu nožēlu konstatē, ka šo problēmu mēs eh, tiesiski varētu atrisināt tikai tādā veidā, ja mēs izvēlētos citu tiesisko pamatu. Ja dalībvalstis um, tik ļoti iebilst pret šo priekšlikumu, parādās jautājums, vai 114. pāns patiešām ir pareizais tiesiskais pamats. Un šeit nav runa par to, ka mēs atteiktos no savas eiropeiskās atbildības. Mēdeles uh, um, kundzejas var, kundze iesaka, ka varbūt mēs varētu izmantot 173. pantu. Šeit ir uh, jāņem vērā, ka tas būtu vienīgais saprātīgais risinājums. Galu galā, ja e, padome dogmātisku iemeslu dēļ šo dosie bloķētu, tad mēs ne, nekur tālu netiktu. Iespējams, ka mēs varētu šeit mēģināt pieprasīt jaunas kompetences parlamentam, bet nekāds risinājums līdz ar to netiktu nodrošināts. Tātad Mēdels kundze iesaka, ka ir jāmaina tiesiskais pamats vienotā tirgus informācijas rīkam. Jā, protams, šeit ir jāņem vērā ļoti dažādi argumenti, bet šķiet, ka lielākā daļa politisko grupu to varētu apstiprināt. Un, protams, jautājums ir, kā padome rīkosies attiecībā uz šo priekšlikumu. No nu, otras puses, mums ir jādomā par tām vājākajām jomām vienotajā tirgū, jo šeit ir ļoti daudz šādu jautājumu, kas nav tiešā komisijas atbildības sfērā. Mēs līdz ar to nevaram nodrošināt eh, caurdzmību attiecībā uz kompetencēm. Nozaru eh, pētījuma attiecībā uz konkurences tiesībām ir eh, ļoti labs rīks, jo šādā veidā mēs varam saprast, kādi pasākumi būtu jāveic. Ehm, te ir runa par savākto informāciju, bet ne visu šo informāciju var uh, nepastarpināti izmantot. Es uh, personīgi nesmu pret šo priekšlikumu, uzskatu, ka tas ir uzlabojams, bet uh, balsojums jau ir paredzēts rīt, un, diemžēl, izskatās, ka bez tiesiskā pamata grozīšanas uh, nekas šeit nesanāks, un padomē vajadzēs vēlreiz skatīt šo jautājumu. Uh, Tātad Meidels kundze ir paveikusi lielisku darbu, viņa ir mēģinājusi ierobežot uh, piemērošanas jomu, bet kolēģiem ar to nepietika. Un tāpēc mums ir uh, jāskatās, kāds būs rīt grozi, uh, balsojums. Paldies! Tagad došu vārdu Grapīnī kundzē, viņa ir sociāldemokrātu referente. Paldies, priekšādātāji! Runājot par šo jautājumu, man ir bijis ļoti daudz diskusiju, tā skaitā arī mūsu komitejā. Esmu apspriedusies arī ar Eiropas komisiju un iesaistītajām pusēm. Mums jau no sākuma vajadzēja saprast, ka tas ir pretrunīgs priekšlikums. Es domāju, ka padomē vajadzēja nodrošināt atbilstošu tiesisko pamatu šim priekšlikumam. Uh, Um, diemžēl viņi nav zālē. Uzskatu, ka te ir pārāk daudz punktu. Ja nešķiet, ka ir komisijas pārstāvi tomēr zālē. Man ir bijis ļoti daudz tikšanos, um, ne tikai kā ēnu referentēji. Jau no paša sākuma es ļoti skaidri paudu savu nostāju. Uh, Šeit ne tikai izvēlēts pareizais tiesiskais pamats. Problēma ir tāda, ka katru reizi, kad mēs par to apspriedāmies, mēs konstatējām, kā pastāv problēmas attiecībā uz subsidiaritāti un proporcionalitāti. Tāpat arī ir jautājums par subjektivitāti, kā var atlasīt attiecīgos uzņēmumus, nesadarbojoties ar atbildīgajām dalību valstu iestādēm. Uh, Es nedomāju, ka tas kaut ko dos maziem un vidējiem uzņēmumiem. Es varu novērtēt to, ko ir paveikusi referente. Mums ir bijušas tikšanās ar ēnu referentiem, kur esam mēģinājuši panākt risinājumu. Domāju, ka mums rīt vajadzētu balsot par variantu, ko piedāvā mani sociāldemokrāta kolēģi. Domāju, ka mums vajadzētu paturēt prātā, ka parlamenta juridiskais dienests ir jau pieminējis, ka komisijas priekškums nebalstās uz pareizā tiesiskā pamata. Tāpēc es uzskatu, ka mums vajadzētu balst, balsot par Nikolas un citu kolēģu iesniegto grozījumu. Tā būtu izeja. Šādā veidā mēs varētu um, rast risinājumu. Tāpat arī referentes priekšlikumi, kurus atbalsta daudzas politiskās grupas varētu būt mūsu pamats tam, kā noraidīt komisijas priekšlikumu. Par to mēs varam apspriesties vēlāk. Rīt mums ir jāizlemj, kā balsot. Es uzskatu, ka šīs komisijas priekšlikums regulai par uzņēmumu apsekošanu tiešā veidā nav īsti apsveicams. Iespējams, ka komisija nāks klajā ar citu priekšlikumu. Es īsti nesaprotu komisijas mērķi situācijas apsekošanai. Es, protams, varu saprast um, Volkswagen lietu, bet es domāju, ka dalībvalstu iestādēm vajadzētu būt iesaistītām šajos jautājumos. Uh, jo arī runājot par pārkāpumu procedūrām un noteikumu neievērošanu, šīm iestādēm ir jāiesaistās. Uzskatu, ka sociāldemokrātu priekšlikums, kas pārēdz, ka parlamentam ir jāņem vērā juridiskā dienesta teiktais, ir pats optimālākais. Tagad EKR grupas vārdā Daltonkungs. Paldies! Es izteikšos Sulika kunga vārdā, kurš vēlas pateikties referentam un ānu referentiem par ieguldīto darbu. Tomēr viņš uzskata, ka kopumā šis eh, priekšlikums uh, ir pelnījis skepsi un pilnīgi pamatoti. Piemēram, ietekmes izvērtējums bija vājš un uh, izmantotā statistika bija marģināla. Komisija vēlas, lai uzņēmumi iesniegtu informāciju par uh, maksas noteikšanu, par uh, klientu ge geogrāfisko izvietojumu un pat par līgumiem. Uh, Eh, Sulikungs uzskata, ka komisijas rīcībā jau ir dažādi mm, veidi, kā apkopot informāciju, piemēram, dažādu pētījumu veikšana, ietekmes izvērtējumi. Tāpat arī var iesaistīt jau mm, nozīmētās iestādes un tā tālāk. Neskatoties uz to visu, eh, dati, kas tiek saņemti no uzņēmiem un uzņēmu asociācijām, netiek izmantoti. Komisija pārsvarā eh, nes, neuzklausa sūdzības no uzņēmumiem un neuzsāk pārkāpuma procedūras. Tas nozīmētu milzīgu darbu un milzīgus resursus, un Sulika kungs mm, vienmēr iesaka, ka Eiropas Savienībai nevajag piešķirt vairāk pilnvaru, ja esošās pilnvaras vajadzētu pienācīgāk izmantot. Tāpat arī šeit parādās iespējas, ka uzņēmums sniegtā konfidenciālā informācija tiks nopludināta, un mm, Tas viss būs atkarīgs no komisijas viedokļa, nevis no uzņēmuma viedokļa. Tāpat arī uh, šos datus varētu izmantot pret uzņēmumiem, ne tikai pret dalību valstīm. Tāpat arī um, uzņēmumiem ir jāsniedz informācija neskatoties uz to, vai uzņēmums ir vai nav pārkāpis uh, tiesību aktus, līdz ar to smika var kļūt par bīstamu rīku. Uh, Un, ja runa par sankcijām un sodiem, ko komisija var uzlikt, eh, tas arī ir problemātiski. Šādā veidā varētu aizliegt eh, uzņēmējdarbības praksi Eiropā, ja komisija to uzskatītu par bīstamu vienotajam tirkumu. SMIK ir eh, pārliecīgas regulācijas piemērs pēc Sulika kunga domām. Tāpat arī tā pielietojums vienotajā tirgu ir apšaubāms, bet uh, Mm, trūkumi ir acīm redzami. Tas nozīmē mm, lielākas grūtības uzņēmumiem, dažāda veida apdraudējumi un konkrēti uzņēmējdarbības modeļu ierobežošana. Arī juridiskais dienests ir atklājis, ka komisija ir izvēlējusies nepareizo tiesisko bāzi šim priekšlikumam, tāpēc eh, Sulika kungs uzskata, ka ir jāņem vērā juridisko ekspertu viedoklis. Lielas paldies! Tagad Aldis vārdā Selimoviča kungs. Paldies, priekšsādātāji! Sākumā es vēlētos pateikties referentei Evai Medelei <clears throat> par to, ka viņa ir paveikusi visu, ko vien varēja izdarīt, strādājot pie šī priekšlikuma. Tāpat arī liels paldies komitejai un koordinatoriem, kas strādāja pie šiem jautājumiem. Mēs uzskatām, ka situācija bija sarežģīta un arī dosie bija ļoti komplicēts. Jau pašā sākumā es vēlētos norādīt, ka mēs esam uh, Um, paveikuši visu, kas bija ALDE grupas spēkos, lai saprastu, kāda ir argumenti, kas runā par labu šim priekšlikumam. Es esmu strādājis pie šī jautājuma jau ilgu laiku, bet nesmu uh, šādus argumentus atradis. Uzskatu, ka uh, trūkumi ir ārkārtīgi lieli un tie visi ir jāņem vērā. Tātad te ir runa par informācijas pieprasīšanu no pilnīgi visiem uh, negaidot, ka šīs uzņēmums eh, varētu tikt turēts aizdomās. Un, manuprāt, tas nozīmē, ka tiek izveidota sistēma eh, cilvēku sodīšanai par to, ka viņi nav spējuši izspiegot citus. Uzskatu, ka šādu priekšlikumu mums nevajadzētu skatīt. Es eh, uzskatu, ka šeit pastāv pamatīgas problēmas. Šeit nav runa tikai par tiesisko pamatu. Uzskatu, ka Eiropas Savienībai šādi tiesību akti nav vajadzīgi un tādi nav jāpieņem. Šī tiesība akta tiesiskais pamats ir tikai papildu problēma un uzskatu, ka e, šeit mums ir tikai viens un vienīgs risinājums. Mums ir jābalso pret šo priekšlikumu. Mēs neuzskatām, ka šis priekšlikums ir jāiekļaut darba kārtībā. Un, ja mēs nepanāksim ka šis priekšlikums tiek norādīts, tad mēs eh, balsosim par šo grozījumu, kur ir runa par to, ka juridiskais dienests uzskata, ka tiesiskais pamats nav pareizs. Um, Alde grupa parasti nav pret komisiju un komisijas uh, darīto, bet šo priekšlikumu mēs nevaram atbalstīt pilnīgi nekādā veidā. Lielas paldies! Un eh, tagad es gribētu dot vārdu Eiropas komisijas pārstāvjiem, kas ir klāt. Lielas paldies, priekšsēdētājs kundzei. Es atsākšos uz tiesisko pamatu, jo tas ir uh, galvenā problēma un visas pārējās diskusijas ir atkarīgas no lēmumu par tiesisko pamatu. Komisija vēl ar vienu ir pārliecināta, ka šis priekšlikums ir jābalsta uz tiesisko pamatu, ko iesaka komisija. Tāpat arī mēs esam pārliecināti, ka līguma 114. pāns nevar tikt izslēgts no šī priekšlikuma. Skatot šī priekšlikuma mērķi un saturu, tad uh, mums ir pilnīgi skaidrs, ka šīs regulas mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību ar ļoti uh, konkrētu un mētiecīgu informācijas vākšanu. Uh, Vēlos norādīt, ka SMIT nav tāds vispārējs rīks informācijas vākšanai, kur 337. pāns būtu piemērots tiesiskais pamats. Tas ir cieši saistīts ar iekšējo tirgu. Tieši tāpēc mums ir vajadzīgs 114. pāns. Ietekmes izvērtējumā parādījās vairāki piemēri, tātad publiskais iepirkums, ģeobloķēšana un finanšu regula, kur uh, Smīt Rīgas būtu vajadzīgs, lai nodrošinātu iekšējā tirgus darbību un konkrētu problēmu atrisināšanu. Mums bija iespēja prezentēt šos uh, piemērus arī šajā komitejā. Un vēlreiz norādīšu, ka tā kā šeit runa par iekšējo tirgu, mums uh, ir vajadzīgs 114. pāns kā tiesiskais pamats, un to noteikti nedrīkst izslēgt. Mēs uzskatām, ka Ir patiešām žēl, ka parlaments nepiedalīsies debatēs par šo priekšlikumu, jo šīs priekšlikums ir cieši saistīts ar iekšējo tirgu, eh, cieši saistīts ar uzņēmumiem un to tiesībām iekšējā tirgu. Ja priekšlikumā ir konstatēti trūkumi, kas arī šodien tika pieminēti, mēs uzskatām, ka tos var labot likumdošanas procesā. Tas, ka šie trūkumi pastāv, nenozīmē, ka um, eh, šīm priekšlikumam nav tiesiskā pamata. Paldies! Lielas paldies! Nezinu, vai Andrejās jums ir kas sakāms noslēgumā. Ar vislielāko prieku priekšādātāji. Vispirms es vēlētos pateikties visiem kolēģiem par viņu komentāriem. Es domāju, ka jūs sapratāt, kāds ir valdošais viedoklis par šo tiesību aktu. Mēs ņemam vērā komisijas nostāju. Mēs arī saprotam komisijas vēlmi un argumentus, kāpēc ir vajadzīgs vairāk, bet no otras puses mēs vēlamies uzsvērt, ka uzņēmumi ir nobijušies, tāpēc ka viņi nezina, kā tas viss beigsies. Ir apkopoti ļoti dažādi viedokļi, un vienīgais veids, kā eh, rast izēju un izveidot arī drošu tiesisko atmosfēru, kā to visu varētu atsākt, ir Meidelas kundzes priekšlikums. Proti mums ir jāiet drošos ūdeņos un jābalstās uz līguma 337. pāntu. Protams, tas saistās ar kavēšanos. Ja padome ir gatava to darīt, tad mēs varam to skatīt no jauna. Mēdeles kundze ir pārliecināta, ka tas ir vienīgais veids, kā atstāt šo failu pie dzīvības, un mēs ceram, ka mums izdosies panākt vairākumu un varbūt mēs varētu arī stimulēt vēlākas debates. Nu, skatīsimies, kas notiks rīt. Paldies! Patiešām, balsojums ir paredzēts arī no rīta par šo um, jautājumu, un tad arī mēs redzēsim, kāds būs iznākums. Līdz ar to mēs varam slēgt rīta sanāksmes daļu. Liels paldies eh, kolēģiem par izrādīto elastību. Mums eh, bija vairākas izmaiņas programmā. Liels paldies eh, par to, ka varējāt tās akceptēt. Un tiekamies pēcpusdienā.